Tagad saskaņā ar, ar, ar mūsu, rezult, ar mūsu eh, lēmumiem mums ir eh, protokols jau ir pieņemts, un šobrīd man nav pārējā paziņojuma, nav citu paziņojumu. Arī uh, par šodienu un rītdienu mums nav nekāda grozījumu uh, darba kārtībā, bet par trešdienu tautas partijas grupa uh, gribētu grozīt tekstu, gribētu grozīt uh, punktu, un runāt par e, Eiropas Savienībā izplatīto antisemitismu, un ir paredzēts, ka aprīlī par to tiks runāts. Un tagad lūdzu Meculas kundze, viņa paskaidros, kāpēc ir nepieciešams izskatīt šo jautājumu plenārsēdē. Lielas paldies priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām tautas partijas grupa vēlas uh, noturēt diskusiju šonedēļ par antisemitismu, islamofobiju un uh, e, ekstremismu. Uh, Un gal galā ir, ir jābūt arī rezolūcijai, kura, kura varētu pieņemt aprīlī. Paldies, vai kāds gribētu izteikties par Roiberas kundzi? Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, doma par šo jautājumu, par antisemitismu un par ekstrēmismu, par vardarbīgo ekstrēmismu mēs vēlamies nākt klajā ar rezolūciju, un tas ir vajadzīgs tādēļ, ka mēs vēlamies, lai mums būtu skaidrs, kopīgs signāls. Mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments skaidri pasaka, ka, ja mēs vēlamies teikt to, ko parasti saka liberāļi, un viņi atbalsta to, mēs ļoti vēlamies, lai visi kopā mēs skaidri pasakam, kāda ir kāda ir mūsu nostāja attiecībā uz antisemitismu un uh, vardarbīgo ekstrēmismu, jo gandrīz vai katru nedēļu jau ir uzbrukumi, dažāda veida uzbrukumi, un tāpēc no mūsu puses ir jābūt signālam, signālam ar rezolūciju, tā lai varētu skaidri redzēt, ka parlaments par šo jautājumu ir absolūti vienots, mums ir kopīga valsts, mums, valsts, mums ir kopīgs signāls. Mēs vēlamies uh, arī parādīt lielāku iniciatīvu šai jomā. Šeit mēs tiešām vēlamies skaidru signālu no Eiropas parlamenta pāri visām politiskajām grupām, tā lai antisemitismu mēs skaidri nosodītu un arī vardarbīgu ekstrēmismu. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Vai kādam būtu iebildumi lūdzu Zībelkons? Paldies, priekšsādātāji! Ja vien es pareizi esmu informēta, priekšsēdētāja konference jau ir priekšlikums par uh, diskusiju par antisemitismu un saistītiem jautājumiem, un uh, arī tika prie, bija, bija iesniegts priekšlikums par uh, rezolūciju, un tas tika noraidīts. Protams, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams jautājumu risināti, tīpaši ņemot vērā to, ka tas notiek Eiropas Savienības valstīs, bet tas ir jādara citā secībā. Mēs šonedēļ varam diskutēt un skaidri parādīsim, kāda ir mūsu attieksme, tas būs signāls, un tad būtu nepieciešams, eh, nepieciešama uzklausīšana tā, lai varētu ne tikai no vēsturiskā aspekta šos jautājumus izskatīt, lai mēs redzētu arī aktuālus jautājumus un izdiskutēt arī to, uh, kādus soļus mēs varam spērt tā, lai varētu šo situāciju arī izsināt. Mums būs uh, uzklausīšana, tā ir tā doma, un tad būtu jābūt rezolūcijai. Līdz ar to mūsu nostāja ir šāda. Mēs neesam pret rezolūciju, bet mēs gribētu, lai rezolūcijas uh, pieņemšana notiktu pēc uzklausīšanas. Labi. Nu, tad mēs varam balsot, kas ir pār tautas partijas grupas priekšlikumu. Lūdzu, ar parādiet to roku. Kas ir pret? kas atturas. Manuprāt, ir labi pārbaudīt elektroniski. Tātad elektroniskā pārbaude ir sākusies. Vai visi ir nobalsojuši? Vēlreiz, vai visi ir nobalsojuši? Labi, ļaušu, protams, nobalsot visiem. Tad uh, beidzam balsot. Simtu piecdesmit divi pret simtu piecdesmit divi. Jā, Bītiga kungs, es jums tagad neļautu jums balsot. Tādu mēs nemaz nezinām, kāds būtu e, risinājums, bet šobrīd ir noraidīts. Labi. Tagad runāsim par ceturtdienu. Ceturtdienu. Tautas partijas grupa otrē, kā, kā otro punktu grib paredzēt e, komisijas paziņojumu par e, migrantu plūsmām pie e, Eiropas Savienības robežām, kā arī e, situācija par Lībiju nav paredzēta rezolūciju, bet ir, iete, ir ierosinājums iekļaut to darba kārtību. Ulmar kungs, jūs varat paskaidrot, kundze, jūs varat paskaidrot. Cienījamie kolēģi, mēs skatāmies ar lielām rūpēm uz tām valstīm, kas atrodas pie vidusjūras, un jautājums ir saistīts ar situāciju Lībijā, tāpēc mēs ļoti gribētu, lai šajā plenārsēdē Um, mēs saņemtu informāciju no komisijas pārstāvja par to, kāda ir stratēģija tādā gadījumā, ja ekstrēmisti darīs to, ko uh, viņi ir, ir apsolījuši, respektīvi masveidā sūtīt bēgļus uh, pa uh, vidusjūras ceļu, un tad, protams, jautājums vienmēr ir īpaši aktuāls tām valstīm, kuras atrodas pie vidusjūras. Bet tagad lūdzu, kas gribētu izteikties, lūdzu, Mecels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, situācija Libijā ir ļoti nopietna, un atkal mēs runājam par to, ka daudzi e, tiek nolaupīti, to dara terorista grupas, arī Eiropas Savienības iedzīvotāji. Teroristu grupas pēc būtības kontrolē situāciju arī pie vidus jūras. E, un tas nozīmē to, ka tūkstošiem cilvēki e, atrodas pārvietošanas e, riska grupā. E, un daudzi no viņiem, protams, var kļūt par bēgļiem. ANO saruna šobrīd notiek, tāpēc ir labi dzirdēt no komisijas, kādu eh, stratēģiju viņi ir izvirzījuši, ko viņi dara un, protams, ko Eiropas Savienība var darīt lietas labā. Mūsu iedzīvotāji ir nobežējušies un viņi vēlas no Eiropas Savienības saņemt skaidru uh, atbildi. Atceramies, kas notika pēc Kadafi režīma. Uh, gāšanas, ka nebija nepieciešama skaidra informācija, skaidra stratēģija, tīpaši, ja mēs runājam par Itālijas iedzīvotājiem, kas bija nobažījušies, bet mums ir ļoti svarīgi, lai krīze Lībijā tiktu risināta pēc iespējas ātrāk un nekādā gadījumā neļausim cita uh, situācija eskalēties. Paldies! Vai kāds būtu pret šo priekšlikumu mūsu Gerero kungs? Paldies priekšsēdētāji! es nevēlos teikt, ka mēs esam pret, bet man ir alternatīvs risinājums. Mēs varētu izteikties nevis tikai par migrācijas plūsmām, mēs varētu situāciju par uh, Lībijā diskutēt plašāk, runāt par uh, stabilitātes trūkumu, par valdības uh, nestabilitāti, un mēs varam runāt plašāk par Lībiju. Un tad, attiecīgi, mēs varēsim izskatīt arī jautājumus, kas ir saistīti, protams, ar migrācijas plūsmām. Manuprāt, ir ļoti svarīgi runāt par Lībiju, nevis tikai par migrantu plūsmām, par cilvēkiem, kas nonāk pie mums. Guerrero, dann muss ich. Guerrero kungs. Bet tad vispirms būtu nepieciešams ļaut balsot par sākotnējo priekšlikumu, jo jūsu priekšlikums ir alternatīvais priekšlikums. Tas nozīmē, ka vispirms ir nepieciešams Holmeras kundzes, par Holmeras kundzes priekšlikumu balsot, bet varbūt kāds gribētu par Gerēra kunga priekšlikumu izteikties. Priekšsēdētāji, mēs gribētu ļoti konkrēti runāt par Lībiju un par to, kā migrācija ietekmē šo situāciju. Un ir, protams, plašāks jautājuma lokus arī terorisms un tā tālāk. Gerero. Gerero kungs, lūdzu. Nu, jūs esat tagad uzsācis gara diskusiju, lūdzu. Jā, tieši to es arī gribēju teikt. Mums būtu nepieciešama diskusija par situāciju Lībijā un par to, kādi riski rodas situācijā eskalējoties, arī kādi varētu būt potenciālie riski, arī, protams, iekļaujot uh, migrācijas plūsmas. Tad, manuprāt, ir skaidrs. Labi, tad varbūt mēs varam vienoties par to, ka mēs varētu dienas kārtībā ierakstīt šādu priekšlikumu komisijas paziņojums par nestabilu situāciju Lībijā un to, kādu, kādas sekas izraisa šī nestabila situācija vai lūdzu uh, balsojiet, ja jūs uh, piekrītat par pre priekšsēdētāju priekšlikumu, kas ir pret mūsu manu priekšlikumu, kas atturas. Nu, tad labi, tad mēs varam šādi to ierakstīt uh, dienas kārtībā. Nu, tad labi, tad darba kārtība mums ir skaidra, tā ir noteikta.